az ennek Good afternoon, ladies and gentlemen. Sveicināt, dāmas un kungi. Neraugoties uz vēlīno balsošanas nobeigšanu mums ir jāturpina mūsu plenāra sēde. Turpināšu vadīt sēdi ungāru valodā. Ungāru valoda ir kādā valodā tagad? A tegnapi ülés jegyzőkönyve és az elfogadott... Un... Ungāru valodā turpinot, ziņoju, ka protokoli ir pieejami, iebildumu nav, tādā gadījumā uzskatu protokolus par apstiprinātiem.